Sí, señora Hassi, tiene usted la palabra. Hassi, kundze grib izteikties, lūdzu. Dear... Priekšsēdētā kolēģi. Priekšsēdētāji, kolēģi. Par šodienas balsojumu kārtību. Balsošanas sarakstā ir rezolūcija par kvalificētu vairākumu parlamentu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar 88. reglamenta pantu. Un balsošana sarakstā šis punkts ir pats pēdējais. Manuprāt, tas ir nepareizi. Tam ir jāla būt balsošanā pēc citiem likumdošanas balsojumiem. Tā tad pēc grotes ziņojumam priekšsēdētāji piedāvāju rezolūciju par pārstrādes papīru. tiktu likt uz balsojumu pēc grotas ziņojuma Hasikundze. Vai kāds eh, iebilst Hāsī kundzes priekšlikumam? Ja neviens neiebilst, tad liksim uz balsojumu Hāsī kunga, eh, kundzes ieteikumu. Bet tagad liekam uz balsojumu eh, personāla balsojuma kārtībā programma tiesības un pilsoņiem 14.20. gadam. Personāls balsojums. Se cierra la votación. Beidzam balsot. El informe queda aprobado. Pieņemts. Informe Gang sobre programa. Tālāk. Gons ziņu jums tiesības un pilsonība 14.20. gadam. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Informe queda aprobado. Pieņemts. Vinklers ziņojums pār autonomās tirsniecības preferencēm. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Frāgās Sesteves ziņojums par Eiropas Savienības Mārokas protokolu. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk. La rekomendācija Stein... Steinrūk ieteikums par Startautiskās darba organizācijas konvenciju. Pār. Pret. Atturas pieņemts. Ieteikums, ko sagatavojusi Matjē Ujona šaujam ieroču detaļu sastāvdaļu izgatavošanā. Par. Pret. Atturas pieņemts. Komprobamos! Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Aprobado. Pieņemts. Šolts ieteikums par Eiropas Savienības Ķīnas nolīgumu par pret atturas pieņemts. Moreiras ieteikums par lielopu gaļas importu par pret Pā, atkārtosim, jo jūs neceļat rokas. Moreiras ieteikums pār lielopu gaļas importu. Pār. Pret. Atturas pieņemts. Kotiņi ieteikums pār Eiropas Savienības un Kodivārs partnerattiecību nolīgumu par pret atturas pieņemts. Mato ziņojums. Zvejas produktu imports. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Naranho ziņojums par globalizācijas fondu. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais Neinski ziņojums pār šo pašu tematu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kozlovska ziņojums. Šis pats temats. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jēglas ziņojums sarunas par Eiropas Savienības un Kanādas strateģiskās partnerības nolīgumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Svinbērnes eh, ziņojums pārsanācijas un regulējuma režīms nebanku iestādēm. Par pret atturas pieņemts. Nībers ziņojums. Kosmosa rūpniecības politika par pret atturas pieņemts. Del Castillo Vēras ziņojums. Mākoņdatošana par pret atturas pieņemts. Sedo ziņojums par Berek par pret atturas pieņemts. Rodus tas ziņojums zivsaimniecības politika. Pirmais grozījums, pirmā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tādējādi padomes pozīcija apstiprināta. Stevensons ziņojums. kopīgā tirgus organizācija zvejas produktiem. Apstiprināta padomes eh, nostāja. Arsenis ziņojums pār Ziemeļaustrumu Atlantiju, dziļūdens krājumi. 100 31 grozījums to kompetentās komitejas balsojuma blokā par, pret, atturas pieņemts. 29. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 62. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atkrīt eh, seku, turpmākie un nākošais ir 131. par. Pret. Atturas pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atkrīt 136. un liekam uz balsojumu komisijas priekšlikumu par. Pret atturas pieņemts. Nākošais. Senis. Arsenis kungs, lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar 57. panta otro punktu gribu aicināt atcelt galīgo balsojumu un nodot to komitejai, lai varētu sākt vienošanos par pirmā uh, lasījuma vienošanos. Liekam uz balsojumu Arsenis kunga priekšlikumu par. Frāgas kundze, lūdzu. Priekšsēdētājiem. Savas grupas vārdā lūdzu. Eh, lai tiktu likts uz balss šīs, šī rezolūcija uz balsojumu un parlaments gu, ir guvis eh, vairākumu atbalstu un nedomāju, ka ir jāatliek galīgais balsojums. Un lūdzu balsot par kompromisu. Kā to atspoguļoja arī Zivsainiecības komiteja, tāpēc aicinu likt šodien uz balsojumu, kā bija paredzēts šo dokumentu. Katrā ziņā krā, Prāgas kundze saskaņā ar reglamentu. Arsenis kungs, eh, tas, ko viņš mums piedāvā, ir jāliek uz balsojumu, vai jūs pieturties pie viņa ieteikuma. Un var balsot pār vai pret to, bet mums tas ir jāliek uz balsojumu. Liekam tagad uz balsojumu Arsenis kunga priekšlikumu pār balsojuma atlikumu. Pār priekšlikumu. Pret priekšlikumu. Atturas Arsenis kunga priekšlikums noraidīts. Bueno, vamos a compro... Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Open. I think it was rejected clearly. Yeah, just about. Se cierra votación. Beidzam balsot. Noraidīts. Un liekam uz balsojumu likumdošanas rezolūciju. Personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie Gardīni ziņojuma par civilās aizsardzības mehānismu. Pirmais grozījuma bloks par pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Rezolūcijas projekts 100. Liekam uz balsojumu komisijas priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Un tagad likumdošanas rezolūcijas priekšlikums ar diviem grozījumiem. 107. grozījums par pretsaturas pieņemts un 108. grozījums par pretsaturas pieņemts. Liekam uz balsojumu mm, likumdošanas priekšlikumu personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Sančes presēdo ziņojums. Pār kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu 118. grozījums par. Pret saturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts likumdošanas rezolūcijas priekšlikums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Mērfijas ziņojums par rīsu importu no Bangladešas. Vispirms grozījuma bloks no 1 līdz 12. Eh, par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret pārbaudām elektroniski 13. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Un tagad rezolūcija, lūdzu. Senjor Murphy. Murphy kungs. Priekšsēdētāji. Saskaņā 57. Eh, reglamenta pantu aicinu nebalsot likumdošanas priekšlikumu, bet to nodot atpakaļ komitejai. Balsoties plenāru sēdes mandātu, mēs uzsākam pirmās trilogas sarunas ar padomu komisiju, lai varētu panākt pirmā um, lasījuma vienošanos. Merfī kungs, liekams balsojam jūsu priekšlikumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tādējādi pāriem pie nākošā ziņojuma. Grotas ziņojums par siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks. Un personāls balsojums par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un saskaņā ar Hasīkundzes lūgumu liekams balsojumu rezolūcijas priekšlikums par pārstrādes papīru. ¿De acuerdo? Bien. Votamos en primer lugar. Pirmkārt, desmitais grozījums par. Votos en contra. Pret. Liekam šobrīd uz balsojumu rezolūcijas priekšlikumu par kritērijiem, kuri ļauj noteikt, kad pārstrādes papīrs vairs nav atkritumi. Okay. Yes, Mrs. McGuinness. McGuinness, kundz, lūdzu. Ah, at last, Mr. President. Priekšsēdētāji grib palīdzēt jums uzdevumā. Tā ir pēdējā lapuse no visām, kas jums ir balsošanas sarakstos, ja tas var līdzēt. Ikviena palīdzība ir noderīga šajos grūtajos laikos, Magdienes kundze. Every, of... Visi apzinās, ko mēs šobrīd balsojam ļoti labi. Enmienda Numero 10. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. I por muy estrecho margen. Ļoti, ļoti tuvu, bet noraidīts ar nedaudzām balsīm. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Pārbaudīs 104. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vamos a votar. Piektais grozījums par pret atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts vienāds balsu skaits. Laužais! Laučo! Astotais. Sākam balsot. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Astotais. Siete. All right, all right. Enmienda número 7. Septītais, saka priekšsēdētājs, par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Enmienda numero 8. Astotais. Par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad liekam uz balsojumu. Rezolūcija kopumā. Personāls balsojums. Sākam balsot. Qualified majority is required? Yes. Se cierra votación. Beidzam balsot. pieņemts. Bueno, vamos ahora. Tagad. Sala Franka kungs. Gribētu izteikties paldies priekšsēdētājiem. Negri... Lūdzu vārdu vairāk kārt, lai norādīt, ka Frāgas kundzes balsojumā mana mašīna nedarbojās, bet mans balsojums bija par. Jā, tas tiks saglabāts vēsturē. Un tagad mēs balsojumu pārtraucam, jo būs svinīgā sēde, kurā piedalīsies Mali Republikas prezidents un atgriezīsimies pie balsošanas pulksten 12.30.